E, otwieram posiedzenie proszę państwa o, za, o zajęcie Dāmas un kungi, e, lūdzam jūs ieņemt vietas sēžu zālē. Mēs sākam plenārsēdi. Un iesākumā es gribētu informēt eh, plenārsēdi, ka esmu saņēmus, saņēmis eh, Vanrempajā kunga vēstuli, kas mūs informē par eh, lēmumi attiecībā uz konsultācijām ar parlamentu.